So, dear colleagues, we're going to make a start because we have... Kolēģi, sāksim darbu. Mums ir eh, paredzēts ļoti garš balsojums šovakar. Paldies visiem, kas ir ieradušies uz eh, pirmo darba kārtības punktu, un mums ir paredzēts dialogs ar komisāru Kingu. Es eh, sākšu ar paziņojumiem, kā parasti. Mums ir paredzēta darba kārtības pieņemšana. Šis, eh, bū, šī būs pēdējā lībē sanāksme šogad, bet, protams, es vēl tā nejūtos, jo mums ir vēl paredzētas trīs stundas, eh, kur eh, būs jābalso. Liels paldies visiem par paveikto! Un Šeit ir arī rakstīts, kā novēlījums visiem laimīgu 2019. gadu. Šķiet, ka Tas šeit ir uzrakstīts tāpēc, ka pēc balsojuma to teikt vairs nebūs jēgas, visi jau būs noguruši un dusmīgi. Vēlējos arī paziņot, ka mums ir izmaiņas darba kārtībā. 13. punkts balsojums par izmeklēšanu, ko ir veicis Olaf attiecībā uz Eiropas prokurora biroja mm, darba efektivitāti. Šis balsojums ir atlikts. Un piektais un sestais punkts tiks skatīts pēc balsojuma. Ja nav nekādu iebildumu, tad uzskatīsim, ka šī darba kārtība ir pieņemta. Ja jums nav iebildumu pret protokoliem, tad uzskatīsim arī, ka protokoli ir pieņemti. Jā, valodu režīms. Tūkojums ir pieejams visās valodās,ņemot dāņu, nīderlēņu, grieķu, zviedru, čehu, maltiešu, rumāņu, horvātu un gēlu valodas. Tāpat arī man ir jāpiemina Um, kāda svarīga lieta, un te ir runa par Austrijas prezidentūras secinājumiem. Daži kolēģi noteikti zinās, ka es aicināju Austrijas prezidentūru prezentēt uh, savus secinājumus Lībijas sanāksmē. Diemžēl ministri nebija klāt datumos, kas uh, viņiem tika piedāvāti novembra beigās un decembrī. Un uh, tā kā debatēs uh, nevar notikt politiskā līmenī, um, bet mēs varētu tikties tikai ar kādu Austrijas pārstāvi no administratīvā līmeņa, es eh, esmu atcēlis šo punktu. Šodien no 19.50 līdz 21.20 ir paredzēts elektroniskais balsojums. Cerams, ka mēs eh, izdarīsim to visu ātrāk nekā šeit ir uzrakstīts. Labi. Tagad mēs varam sākt skatīt ceturto darba kārtības punktu Un te ir runa par dialogu ar komisāru Kingu sadarbībā ar Rietu Balkoniem drošības jomā. Sirsnīgi sveicu mūsu vidū uh, Juliānu Kingu. Viņš pie mums viesojas regulāri, par ko mums ir liels prieks. Es uh, patiešām esmu priecīgs, ka varējāt ierasties uz mūsu šīsdienas diskusijām par Rietumu Balkāniem. Libi koordinatori vēlējās, lai uh, šīs eh, drošības dialogs eh, nori, noris, norisētu divas reizes gadā. Un mēs katru reizi runājam par konkrētu tematu. Kā kolēģi atcerēsies, mēs eh, iepriekšējā reizē runājām par prīmu un par PNR jautājumiem, un šodien savukārt mums ir paredzētā apspriešanās par sadarbību drošības jomā Rietumu Balkānu reģionā. Esam visiem izdalījuši komisijas sagatavoto dokumentu par šiem jautājumiem, un kolēģi, kas uh, ir specializējušies šajos jautājumos, noteikti zina, ka sadarbības pastiprināšana Rietumbalkāniem ir ļoti svarīgs uzdevums, jo īpaši ir runa par organizēto noziedzību, terorismu, datu aizsardzību, un tas viss ir skatāms tuvākās pievienošanās gaismā. Kā jau kolēģi zinās, daudzām politiskajām grupām šī ir ļoti liela prioritāte. Tāpēc ar prieku došu vārdu komisāram Kingam uz kādām 15 minūtēm, un pēc tam ir paredzētas arī diskusijas. Lūdzu, Čulijāni, jums vārds. Paldies, priekšādātāji dāmas un kungi! Liels paldies, ka atkal esat mani uzaicinājuši. Liels paldies, ka ļaujat izteikties pirms balsām, nevis pēc tā. Un paldies arī, ka esat izvēlējušies šo tik nozīmīgo tematu. Es eh, vēlētos mazliet pastāstīt par uh, apdraudējumu un par kopīgajiem izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskaramies ar Rietumbalkānu partneriem, un pēc tam es arī īsi pastāstīšu par um, galveno darbu, ko veicam šajā reģionā. Mēs visi zinām, ka drošības situācija Rietumbalkānos, protams, ir izaicinājuma pilna, bet tā arī tieši ietekmē mūsu drošību, tātad Eiropas Savienības un dalībvalstu drošību. Un ir pilnīgi skaidrs, ka mums visiem ir kopīgas intereses mēģinot risināt šos izaicinājumus. Tātad mēs noteikti um, daudz veiksmīgāk darbosimies, ja mēs mēģināsim eksportēt šo drošību un stabilitāti. Uh, nevis, ja mums nāksies importēt nedrošību un nestabilitāti. Sadarbībā ar partneriem šajā reģionā vēl ar vienu ir ļoti augstā līmenī, bet, protams, mums ir arī daudz dažādu izaicinājumu. Rietum Balkāni um, ir ļoti saistīti ar džihādismu, terorismu, kiber noziedzību un tāpat arī ir problēmas ar mm, stratēģisko informāciju. Organizētās noziedzības tīkli bieži vien ir iesaistīti ieroču, narkotiku un cilvēku tirzniecībā. Albāņu valodā runājušies noziedznieku grupas darbojas daudzās dalībvalstīs, un tās ir iesaistītas māju aplaupīšanā, dažāda veida naudas automātu izlaupīšanā un cita veida paaugstināta riska zādzībās. Tāpat arī Albānija ir augstākajā vietā nozagto automašīnu skaitā. Un, protams, ka eh, te ir runa arī par narkotiku kontrabandu. Sintētisko narkotiku ražošana galvenokārt notiek Serbijā. Melnkalne savukārt ir importpunkts no koka, kokaīnam, jo tas šajā valstī iekļūst gan pa jūras, gan pa uh, gaisa ceļiem. Pēc tam tas tiek izdalīts pa visu Rietumu Eiropu. Ja runa par terorismu, tad uh, Eiropola uzskata, ka teroristi un to ģimenes, kas ir devušās uh, kas ir devušies prom no Sīrijas, tagad uzturās Rietumbalkānos, un to skaits varētu būt apmēram tūkstotis. Un 35% no tiem ir atgriezušies. Un šie uh, atgriezušies, atrodas gan Rietumbalkānās, gan arī savās valstīs, un tie, protams, mums rada ļoti lielu risku. Rietumbalkānos tie rada risku reģionam un arī apkārtējiem reģioniem, jo tie var izplatīt um, radikāls reliģiskus uzskatus cietumos, un dažos gadījumos, tā kā viņiem ir piešķirts relatīvi īs sots un viņi ir itin ātri atbrīvoti no ieslodzījuma, uh, bieži vien bez eh, jebkādas eh, tālākas kontroles, mm, viņi var tālāk izplatīt uh, savus uzskatus. Un šāda radikalizācija nozīmē to, ka uh, salāfisms un vahābisms arvien tālāk izplatās reģionā. Ja runa par naudas atmaskāšanu un terorismu finansēšanu, Bosnija Hercegovina pašlaik ir Eiropas Savienības augsta riska trešo valstu sarakstā, savukārt Serbija uh, ir iekļaut F TAF sarakstā, un Albānija savukārt ir novērošanas periodā, un tā varētu tikt iekļauta šajā sarakstā 2020. gada sākumā. Ja runa par šaujam ieročiem, ņemot vērā karus šajā reģionā, m, mm, ir pieejams ļoti liels skaits šaujam ieroču. Um, pusmiljons līdz 1,6 miljoni mājasēmniecību um, ir ar šaujamieročiem šajā reģionā, un tas ir saistīts arī ar kontrabandu. Iekšlietu ministrija norāda, ka tie varētu būt kādi 220 tūkstoši nelegāli ieroči, kas atrodas Serbijā vien, un Bosnijā Hercegovinā uz tūkstots iedzīvotājiem ir augstākais šaujamieroču skaits. Savukārt bijušā Maķedonijas republikā ir eh, ļoti plaši izplatīta šaujamieroču kontrabanda. Ja runa par kibernoziedzību, tad kibernoziedzības uzbrukums skaits pēdējo gadu laikā ir ievērojami pieaudzis, tie ir arvien sarežģītākie un notiek biežāk. Piemēram, Melkalnē 2012. gadā bija tikai seši uzbrukumi, kamēr 2017. gadā tie bija jau vairāki simti. Un uh, šo uzbrukumu eskalācija ir saistīta ar Krievijas valsts apmaksātiem hakeriem, kas uh, ir uh, kuru darbība ir saistīta ar vēlmēm iestāties NATO un arī Eiropas Savienībā. Kibernoziedzības apkarošana Rietumbalkānu valstīs, ja runa par tiesību aktiem un par starpiestāžu sadarbību, tiek uzskatīta ļoti zemā līmenī. Propaganda un dezinformācija tās parasti plauks un zeļ tādās sabiedrībās, kur sociālā kohēzija ir relatīvi zema. Un um, mēdīju analfabētisms, diemžēl, uh, Eh, Rietumu Balkānu sabiedrību padara mm, sensitīvu eh, šāda veida problēmām. Un tādējādi arī kohēzija nevar norisināties eh, un attīstīties. Eiropas Savienība ir mēģinājusi stiprināt mūsu sadarbību ar Rietumu Balkānu valstīm. Uh, 5. oktobrī Eiropas Savienība un mūsu partneri reģionā parakstīja kopīgu rīcības plānu par pretterorismu Rietumbalkānos, un tas ir tāds nozīmīgs solis uz priekšu mūsu sadarbībā. Šajā rīcības plānā tiek runāts par Rietumbalkānu stratēģiju, par Sofijas deklarāciju 17. maijā un tāpat arī tiek runāts par pretterorismu. Un ir noteikti pieci pretterorismu mērķi - ietvars terorismu apkarošanai, radikalizācijas novēršanai, profilakse un vēršanās pret radikalizāciju, efektīva informācijas apmaiņa, terorismu finansēšanas ap apkarošana, kā arī pilsoņu un infrastruktūras aizsardzība. Komisija var atbalstījusi Rietumbalkānu partnerus, izveidojot nacionālus koordinātorus un ofisus cenšoties cīnīties pret vārdarbīgu ekstrēmismu. Pašlaik visi partneri, izņemot Serbiju, ir izveidojuši šādus nacionālus koordinātorus, un tas ir novedis pie uh, jaunas uh, reģionālas struktūras izveides. Tas te ir runa par tīklu, kas strādā pret vardarbību un terorismu. Komisija finansē projektus Rietumbalkānos, kas cīnās pret radikalizāciju, un tie ir 12 miljoni finansējuma pirms iestāšanās instrumenta ietvaros. Un, ja runa par policijas fondu, tad komisija ir atbalstējusi pirmo projektu, kas eh, ļauj eh, tulkot dažāda veida rokas grāmatas un instrukcijas visās Rietumbalkānu valodās un šis RAN tīkls atbalsta dažādu veidu seminārus. Tāpat arī Sofijā 4. aprīlī tika organizēta konference, kā tikt galā ar šādiem ārvalstu kaujiniekiem, kas atgriežas. Albānija, Serbija un Bosnija Hercegovina ir piedalījušās um, dažādās semināru dienās, ko um, finansē Eiropol. Un tas tiek darīts, lai um, mēģinātu izņemt no interneta dažāda veida radikālu un teroristisku saturu. Cīņa pret uh, šādu veidu noziedzību ir ļoti būtiska šajā reģionā, un tā arī ir saistīta ar drošību. Teroristi mēģina atrast resursus. Noziegumu veikšanai viņiem ir vajadzīgi šaujamieroči, sprākstvielas, un tas tiek darīts tieši ar organizētās noziedzības tīklu palīdzību. Šaujamieroču kontrabandā uh, tika pieņemta ceļu karte attiecībā uz vieglo ieroču apkarošanu, un Šajā ceļu kartē tiek runāts par eh, šaujamieroču un munīcijas izskaušanu līdz 2024. gadam, un te ir noteikts laika grafiks un ir skaidra mērķi. Tāpat arī 2015. un 2019. gada Eiropas Savienības Rietumu Balkānu šaujamieroču plāns pašlaik tiek pārskatīts komisijā, un mēs eh, pabeigsim ziņojumu par eh, jautājumiem, kas vēl nav atrisināti 2019. gada sākumā. Kopīgās rīcības dienas Rietumbalkānos parasti notiek ar Eiropola atbalstu un tiek iesaistīts tiesībās aizsardzību iestādes no dalību valstīm, trešajām valstīm un citām aģentūrām. Un te bieži vien tiek konfiscēts arī daudz šaujamieroču. Mm, tiek izveidot arī nacionālajie šaujamieroči kontaktpunkti visās valstīs un uh, notiek informācijas apmaiņa ar Eiropolu par visiem gadījumiem, kur ir iesaistīti šaujamieroči. Uh, Dialogs par narkotikām notika aprīlī, un eh, tur tikai runāts par narkotiku konfiskāciju un likvidēšanu, un tika iesaistīts eh, arī narkotiku apkarošanas centrs. Ieruna eh, par informācijas apmaiņu. Kibernoziedzībā ir noslēgti divpusēji nolīgumi starp eh, kibernoziedzības centriem un Rietumbalkānu valstīm. Un eh, ir izveidots arī pilotprojekts eh, kiberdrošības veicināšanai. Eiropas Savienības dalībvalstis ir atbalstījušas Kosovu, bijušo Dienslāvijas republiku Maķedoniju, mēģinot stiprināt to elastīgumu pieņemot kibernoziedzības stratēģijas, un tāpat arī ir jāveido nacionālās reakcijas grupas. Un tāpat arī ir izveidoti 27 kontaktpunkti, kas ļauj reaģēt reaģēt uz eh, kibernoziedzības uzbrukumiem. Komisija turpinās atbalstīt programmas, kur ir runa par nelegāli iegūtiem līdzekļiem eh, kibernoziedzībā. Mēs arī veidosim tīklu ar Rietumbalkānu valstīm, kas ļaus mums izveidot saskaņotu stratēģiju. Tur tiks izveidota struktūra, kas ļaus eh, lēnām pārņemt Eiropas Savienības tīklu, tā skaitā arī NIS direktīvu. Tāpat arī jācīnās pret dezinformāciju. 2017. gadā Eiropas ārējās darbības dienests izveidoja uh, eh, Stratkom Rietumbalkānu uh, Task Force, un tas balstās uz līdzīgu īsta Task Force. Šeit eh, tiek runāts par saturu, kas tiek eh, nopludināts internetā pret Eiropas Savienību. Šeit ir jārunā arī par dažāda veida iniciatīvām, kuras eh, varētu izmantot visā reģionā. Cīņa pret terorismu finansēšanu. Esam piešķīruši finansējumu reģionālam projektam finanšu izmeklēšanai, kur ir iesaistīts SEPOL un uh, UNECD, uh, un šeit ir runa par pretterorismu kapacitātes veicināšanu Dienvidē Eiropā. 2018. Uh, gada ikgadējā paplašanāšanās pakotne aicina partneriem pieņemt pastiprinātus tīklus, kur varētu vieglāk tikt galā ar šāda veida terorisma finansēšanas gadījumiem. Sadarbības ar paģentūrām visā reģionā ir viens no svarīgākajiem instrumentiem mūsu rīcībā - Eiropola, Eirojusta, Cepol, Eiropas eh, robežu un krasta apsardzes aģentūra eh, sadarbojas ar dalību valstīm, Rietumbalkālu partneriem, un tie ir tādi ļoti būtiski pamati, kas ir vajadzīgi, lai risinātu Uh, komplicētu drošības apdraudējumu. Eiropola spēlē ļoti nozīmīgu lomu šajā reģionā, un tai ir sadarbības līguma ar Albāniju, Bosniju, Hercegovinu, bijušo um, Dienaslāvijas Republiku Maķedoniju, Melkāni un Maķedoniju. Visām piecām valstīm ir kontaktpersonas Eiropola, kas ļauj veicināt divpusēju un daudzpusēju sadarbību. Un dalība valstis un Eiropola sadarbojas arī ar trešajām valstīm. Kosova ir viena no galvenajām partnerēm Eiropola, domājot par uh, um, to, kā varētu formalizēt sadarbību, ir pieņemti uh, divi um, darbinieki, kas uh, darbosies uh, Serbijā un Albānijā, un trešās personas noalgošana ir atkarīga no kontaktpunktu izveides. Eirajust sadarbības nolīgumi jau ir spēkā ar Maķedoniju un Melnkāni. Abas valstīs nesen ir nozīmējušas uh, prokurors, kas darbosies Eirojust. Sadarījus nolīgums ar mm, Melkānu tika noslēgts Tirānā 5. oktobrī, bet tas vēl nav stājies spēkā. Ja runa par robežu un krasta apsardzes aģentūru, komisija ir pabeigusi sarunas par statusu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Serbiju, Maķedoniju, Albāniju. Līgums ar Albāniju tika parakstīts oktobrī, bet pārējie um, tiks uh, noslēgt tuvākajās nedēļās. Sarunas ar um, Melnkalnu un Bosniju un Hercegovinu ir paveiktas tehniskā līmenī, un statusa nolīgums ļaus uh, operatīviem darbiniekiem ar pilnvarām darboties šajās dalībvalstīs pie uh, robežām ar Eiropas Savienību, un mūsu kopējais mērķis ir eh, nodrošināt uh, drošākas robežas. Tāpat arī komisija mēģina sasaistīt eh, šos nacionālas koordinācijas mm, centrus, kas strādā pie robežu pārvaldības, lai tie varētu sadarboties ar robežu un krasta apsardzes aģentūru. Šādi struktūri jau darbojas ar Kosovu, tāpat arī ar Maķedoniju, un eh, Tvinīga projekts ir izveidots Serbijā. Tiek eh, veikta sagatavošanās darbi, un šo centru sasaistīšana ir paredzēta 2020. gadā. Mācību aģentūra CEPOL arī sadarbojas ar visiem Rietumbalkānu partneriem, lai atvieglotu sadarbību un lai nodrošinātu, ka eh, tiesība aizsardzības darbinieki varētu piedalīties CEPOL mācībās. Katra valsts izveido ikgadējus mm, mācību plānus, lai tālāk virzītu uz priekšu šo sadarbību. Noslēgumā, kā jūs redzat, Šis ir tikai tāds īsts pārskats, bet eh, mūsu sadarbība un atbalsts Rietumbalkānu valstīm cīņā pret organizēto noziedzību, terorismu, eh, kibernoziedzību un eh, terorismu apdraudējumu ir ievērojami ja pastiprināti pēdējā perioda laikā. Ir panākts ļoti daudz, taču tas ir tāds ceļš, kas iet divos virzienos. Es vēlētos arī pateikties Rietumbalkānu partneriem par to, ka viņi ir ļoti iesaistīti šajos procesos. Viņa mērķis ir panākt mūsu kopīgos mērķus, proti veicināt drošību mūsu reģionā. Eiropas Savienība un Rietumbalkāni uh, varēs daudz labāk atrisināt šos kopīgos izaicinājumus, ja tās sadarbosies, un tāpēc ir svarīgi virzīt uz priekšu iesākto. Mēs ceram, ka kopīgais rīcības plāns pavisam drīz tiks īstenots, un tiks noslēgt divpusēja līguma ar visām mūsu Rietumu Balkānu partnerēm visās šajās prioritārajās jomās, ko es tikko izklāstīju vien pēc otras. Tieši tā mēs arī rīkosimies. Paldies! Um, Paldies! Kolēģi, vai jums būtu kādi komentāri? Roberta Maikls Bonī, Natālija. Sāksim ar Robertu. Paldies! Paldies komisāram par to, ka esat eh, tik tiešām pie mums ieradušies Strasbūras pirmdienā, lai pārunātu visus šos jautājumus Lība komentējā. Un paldies arī, ka tik atklāti runājat par aktuālajiem jautājumiem. Šī gada sākumā Sofijas samitā, kur tikās Eiropas Savienības un Rietumbalkānu līderi, premjeri vienojās stiprināt kopīgos centienus terorisma apkarošanā, tostarp koncentrējoties arī uz ekstrēmisma apkarošanu un kaujinieku, kas atgriezušies jautājumu risināšanu. Tas ir ļoti būtiski abām pusēm turpināt sadarbību un cīņa pret organizēto noziedzību, migrācijas un robežu pārvaldība ir būtiskie jautājumi. Novembra beigās Eiropas parlaments eh, pieņēma komisijas ikgada ziņojumu par Serbiju un Kosovu, Montenegro un situāciju ar šaujamieročiem šajās valstīs, bet ir jādara daudz kas vairāk. Ir skaidrs, ka labklājība Rietumbalkānos un stabilitāte Rietumbalkānos nozīmē to pašu arī Eiropas Savienībai. Vissvarīgākais ir aizsargāt tiesiskumu, apkarot organizēto noziedzību un korupciju. Tā ir manas grupas prioritāte, jo Rietumbalkāniem ir jābūt vieniem no mūsu galvenajiem partneriem terorisma un organizētās noziedzības apkarošanā. Komisāra kungs, jūs minējāt ceļa karti šaujamieroču situācijas risināšanai. Tā tika pieņemta Londonā. Varbūt, ka jūs varētu ko detalizētāk pastāstīt, kuras tad ir tas galvenās dalība valstis, kur tiek pastrādāti šie likuma pārkāpumi. Pirms pāris nedēļām mēs apmeklējām Romu un vietējo finanšu policiju. Tur uzzinājām, ka narkotikas no Albānijas tiek ievestas Eiropas Savienībā, un tas ir ievērojams draudz. Varbūt jums ir kas vairāk zināms par to, kas tad ir gala klienti. Vai šie klienti atrodas tajā pašā valstī, kur narkotikas tiek ievestas, vai arī tas ir tīkls, kas um, iet pāri Schengenas robežām? Un vai varam sagaidīt konkrētus rezultātus no šaujamieroču ceļa kartes vēl līdz nākamā gada maijam? Thanks, uh, Roberta and Mikael Bonī. Paldies, tālāk, Mikels Bonī. Paldies komisāram par prezentāciju un par centieniem stiprināt sadarbību starp Eiropas Savienību un Rietumbalkāniem. Trīs jautājumi. Pirmkārt, jūsu izvērtējums par Rietumu Balkānu nākotni? Un tā ir teritorija, kur arvien pieaug dažādi veidi draudi, kas ir saistīti ar naudas atmaskāšanu, organizēto noziedzību, šaujamieročiem, narkotiku kontrabandu un tā tālāk. Ja mēs pievēršamies datiem un faktiem, Taisnība, tā varētu būt pati bīstamākā vieta Eiropā, kas ir tuvu Eiropas Savienības robežām. Otrs jautājums. Jūsuprāt, cik liela ir Krievijas ietekme? Es nerunāju par politiskiem jautājumiem un par valdību. Es runāju par uh, organizētās noziedzības grupām un citiem likumpārkāpējiem. Kāda, jūsuprāt, ir situācija šai ziņā Rietumbalkānos un vispēcot par kiberdrošību? Jūs minējāt eh, tīklu drošības direktīvu. Ir iespējas cieši sadarboties ar izmantojot Enisa atsevišķu un atsevišķu Rietumbalkānu valstu sadarbību, bet nav skaidrs, vai Nisa var aicināt Rietumbalkānu valstu pārstāvjus veidot tādu stabilu, pastāvīgu sadarbību. Kā to jūs, prāt, varētu organizēt un stiprināt? Paldies! Nākamais runātājs. Paldies par šo prezentāciju. Es gribētu koncentrēties uz konkrētiem jautājumiem. Uh, Sākumā jūs minējāt ārvalstu kaujinieku skaitu, kuri atrodas Balkānos, un arī kopējo skaitu, cik tad ir atgriezušies. Vai jūs varētu pateikt, kas ir šo skaitļu avots, vai tie ir policijas dati? un citu tiesību aizsardzības iestāžu dati, vai tas viss nāk no Balkānu iestādēm, vai tie ir Eiropas Savienības dati. Un runājot par cilvēkiem, kas atgriežas un veic likuma pārkāpumus. Jūs runājat arī par finansējumu, ko komisija piešķir radikalizācijas novēršanai. Protams, ir ārkārtīgi svarīgi novērst to, ka cilvēki tiek radikalizēti, bet gribētu uzzināt, vai ir kaut kādi konkrēti projekti, kas tiek finansēti šai jomā, lai novērstu radikalizāciju. Nu, un ļoti pamatoti jūs arī runājāt par to, ka šīs valstis zināmā mērā ir atvērtas durvis uz Eiropu narkotiku kontrabandistiem un citiem noziedzniekiem. Tā kā tik tiešām ir pamatotas intereses sadarboties drošības jomā. Bet, nu, galvenokārt eh, tiek runāts par eh, Eiropas Savienības drošības uzlabošanu, bet kā ir ar drošības situāciju pašās Rietumbalkānu valstīs? Un eh, kas ir par iemeslu noziedzības apmēriem šais valstīs? Vai jūs esat guvis kādu priekšstatu par to, sadarbojoties ar Rietumbalkānu partneriem? Vai ir kāds iemesls tam visam? iespējams atšķirīgā socioekonomiskā situācija salīdzinājumā ar Eiropas Savienību. Es nesaku, ka likuma pārkāpēji nebūtu jāsod un jāliek cietumā. Tas ir jādara, bet tai pašā laikā ir jādomā par ilgtermiņa risinājumu. Un vai gadījumā socioekonomiskā situācija nav viens no elementiem, ko Rietumbalkānu partneri min? Nu, tāpat arī darbs pie drošības spēku veidošanas. Vai ir tā, ka iedzīvotāju prāt visi šie pasākumi viņu interesēm nekāda nekalpo? Un kā mēs varam apliecināt to, ka drošības uzlabošana ne tikai mūsu, bet arī Rietumbalkānu valstu sabiedrību interesēs? Un vai tiek domāts arī par ekonomiskās situācijas uzlabošanu, vai šie jautājumi vispār izskan? Paldies, Natālija! Paldies, priekšsētātāji! Es arī gribētu teikt paldies komisāram par prezentāciju. Paldies, ka pastāstījāt par komisijas aktivitātēm šeit būtiskajā jomā. Runiet par mūsu reģionu Nu, ne, pilnīgi noteikti. Kopējā situācija liecina, ka ir nepieciešama ļoti cieša sadarbība, lai varētu nosargāt drošību kā Rietumbalkānos, tā arī nodrošināt stabilitāti Eiropas Savienībā. Tiešām paldies par jūsu teikto. Man ir tiešām ļoti interesanti sekot arī aģentūras darbam un panāktajam progresam, izmantojot arī kontaktpunktu tīklu, um, veidojot uh, dažādus sadarbības uh, punktus, uh, tāpat iesaistot arī Eiropolu un dažādi uzlabojot Frontex kopējo sistēmu, lai uzlabotu drošību Rietumbalkānos. Visi šie elementi ļauj uh, paplašināt to instrumentu klāstu, kas eh, ļauj cīnīties pret eh, noziedzību, kontrabandu, dažādiem citiem draudiem, ieroču kontrabandu. Jūs jau vairāk kārt arī tam pieskārāties, nu un, protams, terorismu apkarošanu. Es eh, varu pievienoties arī Mišela Bonī jautājumam. Proti jautājums par to, kāda ir e, ietekme visām mūsu darbībām šajā reģionālajā platformā, vai ir iesaistīti arī citi spēlētāji? Um, Krievija, protams, tāpat arī Ķīna mm, ar drīzāk tādiem ekonomiskiem līdzekļiem, jā, um, piemēram, zīda ceļš, bet arī Krievija varbūt netik daudz ar uh, politiskiem līdzekļiem. Bet uh, tomēr darbojoties uh, pretrunā Eiropas Savienības iecerēm. Nu, varbūt, ka jūs varētu nedaudz pastāstīt par to, kā tad mēs cenšamies rīkoties šajā ļoti sarežģītajā Uh, ietekmju spēlē Rietumbalkānos? Kāda ir mūsu īstenotā pieeja? Nu, un vēl varbūt tāds uh, tehnisks dabas jautājums. Gan mūsu komitejā, gan arī pretterorismu komitejā mēs uh, ļoti lielu uzmanību piedevējam vietējiem spēlētājiem. Piemēram, ja domājam par radikalizācijas apkarošanu. Uh, Jo nu, tas ir viens no līdzekļiem, kas palīdz novērst, piemēram, terorismu. Lūk, vai tas ir uh, aspekts, kas tiek ņemts vērā un īstenots arī mūsu īstenotajās darbībās Rietumbalkānos. Paldies Natālijai Romeo Franslu. Kolēģi! Mums pēc 10.8. ir jāsāk balsot, tā kā uzklausīsim vēl trīs kolēģus, un tad komisāram būs iespēja atbildēt. Danke, Herr Kommissar, für Ihren Bericht. Ich habe eine... Lielas paldies, eh, komisār kungs, par jūsu stāstījumu. Mums arvien biežāk stāsta par eh, cilvēktiesību pārkāpumiem, jo īpaši pret romiem. Un es gribētu zināt, uh, kāda ir jūsu rīcībā esošā informācija. Tāpat arī ir um, jārunā pār transseksuālu un homoseksuālu cilvēku situāciju, jo īpaši Bosnijā Hercegovinā, kur, kur var novērot tādu multikulturālu sabiedrību. Es uzskatu, ka tieši minoritāšu stāvoklis ir ļoti sarežģīts. Pēdējais jautājums. Vai tiesiskā noteiktība šajās valstīs, eh, jūsuprāt, ir pasliktinājusies, un kas, jūsuprāt, varētu ļaut uzlabot tiesisko noteiktību šajās valstīs? Thank you, Mr. Franz. Um... Paldies, Franz kungam. Džo. Viena kurci frāge. Pavisam īsts jautājums. Kāda ir eh, situācija attiecībā uz bēgļiem? Ir eh, stāstījumi, ka Ziemeļa Bosnijā, kā tušā, situācija ir patiešām grūti um, izskaidrojama. Te ir runa par ļoti daudziem cilvēku kontrabandas gadījumiem. Es eh, gribētu zināt, vai jums ir par to informācija un kā jūs izvērtējat šo situāciju no drošības aspekta. Paldies, Džo, un visbeidzot Kornēlija. Paldies! Liels paldies eh, arī komisāram! Man mazliet eh, paliek tā bailīgi, tad, kad tiek runāts par Rietumu Balkāniem. Galgulā šeit ir runa par pilnīgi atšķirīgām valstīm ar atšķirīgu attīstības līmeni. Horvātija, Serbija, Slovenija. Nu, mēs eh, paskatāmies uz to visu, un tad blakus ir tādas valstis kā Kosova un Bosnija Hercegovina, kas nu, ir zemes, bet eh, tās nav valstis, un, eh, protams, ka tās saskaras ar ļoti lielām grūtībām. Eh, ko jūs, komisāra kungs, esat paveicis? No vienas puses tad ir runa par terorismu, no otras puses par sociālo attīstību. Uzskatu, ka arī sociālai apstākļi spēlē ļoti lielu lomu, tie var pastiprināt terorismu. Tas būtu pirmais punkts, un otrais. Esmu ļoti daudz domājusi arī par tiesiskumu. Uh, šajā uh, reģionā es uh, domāju, ka īpaši uzmanība ir jāpievērš Maķedonijai, jo Maķedonija ir ārkārtīgi korumpēta valsts. Uh, tiek uh, iztērēti miljoniem eiro tieši korupcijas dēļ, un bijušais ministra prezidents Krojevskis ir arī notiesāts uz diviem gadiem cietumā tieši šādu iemeslu dēļ, un um, pēkšņi viņš pieprasa patvērumu šajā brīdī šajā valstī Ungārijā. Un ne tikai pieprasa, bet arī iegūst personīgu aizsardzību un atbalstu no Orbana. Cik veiksmīga var būt stratēģija, ja rodas šādi gadījumi? Galu galā te ir runa par pašu Eiropas Savienību, proti par tādām valstīm kā Ungārija, kas neuzskata, ka tiesiskums ir tik eh, svarīgs un arī nevēršas pret korupciju un pat palīdz korumpantiem un tādā veidā pat atbalsta noziegumus. Uzskatu, ka tā ir milzīga problēma. Trešais, par ko es vēlos runāt, ir orgānu tirgošana. Kosovā ir ļoti daudz šādu gadījumu, jo īpaši ir iesaistīti bērni. Vai jūs esat kaut ko darījuši, vai ir kaut kas, ko mēs varētu iesākt, jo Visus pārējos jautājumus jau pieminēja arī mans kolēģis Romero Frants, tātad ir runa par nepilngadīgajiem. Nu, es arī, man interesē šis jautājums. Thank you very much, colleagues. Paldies, kolēģi. Mm, pilnīgi noteikti ir vērtīgi, ka komisārs ar mums runā par Rietumu Balkānu jautājumiem. Ir skaidrs, ka interesi par šīm lietām ir ļoti liela. Nu, lūk, es domāju, ka jautājumi jau ir gana, bet es tomēr gribētu vēl ko piebilst. Eh, daudzās eh, tieslietu iekšlietu padomes sanāksmēs ir ticis runāts par Rietumbalkānu drošības jautājumiem. Tie vienmēr ir aktuāli. Nelūk, nu, un es gribēju uzzināt, ko jūs domājat, eh, kā komisārs drošības jautājumos šī sasākuma laikā. Kā jūsuprāt, socioekonomiskās situācijas uzlabošanās varētu palīdzēt risināt organizētās noziedzības un korupcijas problēmas, kas šķiet ir ļoti dziļi iesakņojušās? Bet eh, to visu varētu risināt ar socioekonomiskiem uzlabojumiem. Vai arī jūs varētu tie ir tādi ļoti konkrēti tās ir ļoti konkrētas tiesiskuma un uh, korupcijas problēmas eh, Rietumbalkānos. Nu, tie vienmēr bija šūta aktuāli jautājumi tieslietu iekšlietu padomēs. Nu, lūk, kāds ir jūsu viedoklis? Paldies! Eh, paldies arī par jūsu aktīvo interesi par visiem šiem jautājumiem. Es domāju, visi esam viensprātis, mums ir citīgi jāstrādā veidojot partnerības ar Rietumu Balkānu partneriem, lai risinātu veselu virkni dažādu jautājumu. Mm, atsevišķus no tiem minēju es, citus pieminējāt arī jūs. Nu, varbūt divi vispārīgas dabas komentāri. Pirmkārt, socioekonomiskās attīstības veicināšana un tās sasaistiet drošības situāciju. Un vēl arī ārējie spēlētāji, ko daudz no jums minēja. Protams, ka pastāv zināma saikne, nu, tas konkrētā forma varbūt ir atkarīga no konkrētās valsts. Saikne starp socioekonomisko situāciju un vismaz atsevišķu noziedzības veidu klātbūtne ir sasaistītas. Nu, tas ir ļoti cieši savukārt sasaistīts ar mūsu drošības dialogu. Mums ir programma socioekonomiskās attīstības atbalstīšanai reģionā ar pastiprinātu investīciju stratēģiju Rietumbalkānos ar dažādiem mērķētiem eh, pasākumiem, lai attīstītu MVU nozari, tāpat sadarbību pētniecībā un inovācijās, pasākumu tirzniecības veicināšanai. un arvien vairāk koncentrējamies uz nepieciešamību visā reģionā veicināt nodarbinātību un sociālās reformas. Tā kā tas ir ļoti būtisks atzars mūsu kopējā darbībā un ir cieši saistīts ar mūsu vispārējo mm, drošības stratēģiju. Nu, es varbūt neesmu socioloģijas students, mm, tāpēc negribu nākt klajā ar kaut kādiem ļoti konkrētiem secinājumiem šai ziņā. Bet Es domāju, ka socioekonomisko jautājumu risināšanai Rietumbalkānos varētu būt ierobežota ietekme uz noziedzības situācijas risināšanu. Es nezinu, vai tāds bija tas sākotnējais pieņēmums. Un, ja runājam par ārēju ietekmi, tad, protams, ka tās ir daudz, un tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc mums ir jāpatur eh, dekpuntā drošības jautājumi vairāk no jums jau minēja, ka ir diezgan liela Krievijas eh, ietekme un Krievijas atbalstīta ietekme. Tā, protams, nav vienīgā joma, kur mēs vērojam Krievijas ietekmi, bet, nu, tā pilnīgi noteikti ir vērojama šai reģionā. Tie var būt centieni kavēt reformu procesu, ko mēs no Eiropas Savienības puses esam apņēmušies īstenot. Tāpat arī centieni kavēt šo valstu centienus tuvināties uh, rietumu institūcijām, kā NATO, tā arī Eiropas Savienībai. Nu, un tas mums ir jāapzinās, un tieši tāpēc arī uh, kiber un dezinformācijas darbs ir tik svarīgs. Bet runa jau nav tikai par Krieviju. Šajā reģionā ir ļoti daudz Ķīnas naudas, un tas jau nav nekas unikāls tikai šim reģionam. Ķīna ļoti daudz iegulda Un nu, ne tikai fiziskā ziņā, investējot infrastruktūrā, ir IT un komunikāciju investīcijas šajā reģionā. Tas arī ir jāpaturprātā. Un, kā jau minēju, ievad komentāros ir ārēja ietekme attiecībā uz salafismu un vahabismu. Un tas mums ir jāapzinās. Šajā reģionā ir kopienas, kas, uh, ņemot vērā to sastāvu, ir vairāk pakļautas šādai ārējai ietekmei. Un mums ir jāstrādā, lai cīnītos pret uh, centieniem izplatīt radikālismu no dažādu ārējo spēku puses. Nu, lūk, un visi šie ir iemesli, kas liek mums eh, vēl citīgāk strādāt pie drošības jautājumiem. Un es, protams, atzinīgi vērtēju iespēju pārunāt šos jautājumus ar jums. Zinu, ka ir jau vēls, eh, tāpēc pavisam īsi par eh, dažiem konkrētiem jautājumiem par ieročiem. Londonas process noteica jaunus mērķus nākotnē, bet jau tagad ir komisijas virzīts process. Kā jūs zināt, mēs to šobrīd pārskatām un nākamā gada uh, Sākumā būs pieejami arī šīs pārskatīšanas rezultāti. Ceru, ka tie liecinās par zināmajiem uzlabojumiem. Bet pilnīgi noteikti ir vērojama ieroču kontrabandas plūsma no Rietumbalkāniem uz Eiropas Savienību. Viens piemērs, kas presē bieži tagad parādās Ehm, Rietumbalkānu granātas, eh, kas eh, tiek atklātas, piemēram, Zviedrijā. Bet ir arī citi piemēri, tieši tāpēc ir tik būtiski turpināt strādāt pie šī jautājuma. Tālāk par tīkliem. Nesmu pārsteigts, kā es jau teicu arī savos ievadvārdos, visā Eiropā, vairākās dalībvalstīs problēmas rāda no Albānijas nākusi organizētā noziedzība. Tāpēc ir pilnīgi saprotams, eh, ka tam tika pievērsta īpaša uzmanība Romā, jo tā nav tikai problēma, kas skar eh, Rietumbalkānu kaimiņu valstis, tā ir plašāka problēma, un to mēs visi zinām. Tālāk par radikalizācijas apkarošanu. Jā, mēs ļoti lieliski apzināmies, ka radikalizācija ir jācenšas novērst. Un tāpēc esam izveidojuši vairākus pilotprojektus Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā, Kosovā, Maķedonijā, Servijā, lai sadarbotos ar vietējiem spēlētājiem, kas ir tiešā kontaktā ar mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām. Un šeit mēs izmantojam tādu ļoti mērtiecīgu pieeju. Par kiberjautājumiem. jautājumiem. Nu, papildus dezinformācijai ir arī tādi vispārēji kibersituācijas izaicinājumi. Ir diezgan daudz kibernoziedzība šajā reģionā, un ir arī tādi izaicinājumi, kas nāk no ārpasaules. Liela daļa no kiberpārkāpumiem, ar ko saskamies Eiropas Savienībā, uh, to avoti ir meklējami tieši Rietumbalkānos, un tāpēc viens no mūsu darba virzieniem ir arī vairot šo valstu spēju apkarot kibernoziedzību. Un tieši tāpēc arī mūsu sadarbības programmā, kas tika izveidota šī gada sākumā, ir konkrēts mērķis par kibernoziedzības apkarošanas kapacitātes veicināšanu. Tostarp arī līdzdalība Enisa procesos. Tas ir ļoti aktuāls jautājums. Tāpat bija vairāki jautājumi par eh, vērtībām un par tiesiskumu. Protams, domājot par pievienošanās procesu, tiesiskums ir būtisks priekšnosacījums mūsu darbā ar reģionu un jo īpaši jau kandidātu valstīm tām virzoties tuvāk pievienošanās brīdim. Mēs ļoti cieši uzraugām tiesu sistēmas neatkarību, valsts iestāžu funkcionēšanu, minoritāšu tiesību ievērošanu un runas brīvību. Nākamajā valstu ziņojumā tas viss arī detalizēti tiks izklāstīts tāpat kā iepriekšējā ziņojumā, kas bija pieejams pavasarī. Uh, Nu, un tad, kad šie ziņojumi būs gatavi, es ļoti labprāt atkal ar jums tikšos. Nu, lūk, zinu, ka laika nav daudz, tāpēc vēl viens pēdējais komentārs. Nu, tas ir varbūt ne tieši saistīts ar to, par ko es iepriekš runāju. Gribēju tikai norādīt, ka Veras Jūrovas komisārs un tā arī savā vārtā es gribētu norādīt, ka uh, Mēs ļoti atcinīgi vērtējam to, ka pagājušās nedēļas beigās tieslietu iekšlietu padomē pēc ilgām diskusijām mēs esam spējuši panākt vienošanos, proti uzsākt eh, diskusijas ar jums par e-pierādījumu tiesību aktu. Ceru, ka tik tiešām eh, turpmākajās nedēļās varēsim pievērsties šīm diskusijām. Tas ir ārkārtīgi būtisks jautājums. Es zinu, ka ar to saistās dažādas problēmas, bet digitālajā laikmatā jau noziedzība neapstājas pie kādas robežas. Un mums ir jārod eh, iedarbīgi līdzekļi, lai sadarbotos un risinātu kibernoziedzības problēmas. Paldies! Lielas paldies! Kornelija, uh, did you... Kornelija? Vai atcerieties Kornelijas uzdoto jautājumu? Man šķiet, eh, ka es atbildēju uz to. Tātad eh, par eh, mm, tātad, tiesiskumu un sociālajiem aspektiem neatbildēju uz jautājumu par patvērumu, tāpēc, kā Timermans kungs šķiet jau par to ir izteicies. Jūs uzdevāt jautājumu par Kosovu, un es šajā jautājumā jums atrakstīšu. Thanks, Paldies! Mm, Šī bija ļoti detalizēta, gara sesītāka. Lielas eh, paldies jums. Tagad varam pievērsties eh, balsošanai. Teikšu tikai to, ka komisārs atgriezīsies 19. gada februārī, lai eh, diskutētu par daudziem citiem dokumentiem, par drošības dialogu un drošības savienību, kā arī daudziem citiem dokumentiem, arī attiecībā uz terorisma saturu internetā un citiem. Paldies, komisāra kungs, paldies par šo prezentāciju. Paldies, kolēģi, par ļoti inteliģentajiem jautājumiem. Un nu, tagad eh, varam ķerties pie balsošanas. Lielas paldies jums! Um, tagad eh, vienas minūtes pauze. Sagatavosimies, eh, vai visiem ir elektroniskās balsošanas kārtas. Ja nē, tad lūdzu tās atrodiet, tāpēc ka šoreiz visa balsošana notiks elektroniski. Tās ir daļa aizstājējiem. Es dodu vienu minūti un tad uzreiz sāksim. Okay, colleagues. Uh, eh, kolēģi visi ir gatavi, tad mēs varam sākt eh, balsošanu. Eh, vai visiem ir elektroniskās balsošanās kārtas? Tad esam gatavi. Un līdz ar to varam sākt visaptvērošu Eiropas politika par mākslīgo intelektu un robotiku referents ir Mikāls Bonī. Mikāl, vai vēlties kaut ko teikt pirms balsojuma? Lūdzu, pavisam īsi vēlējos eh, pateikties eh, visiem kolēģiem, eh, visiem ēnu referentiem, tāpēc, ka mēs esam strādājuši, un es domāju, ka mums ir ļoti labi, labs kompromiss, bet no otras puses vēlētos ierosināt, lai ik pa laikam mēs atgrieztos pie šīs diskusijas par mākslīgo intelektu, tāpēc, ka šie jautājumi, par kuriem šodien diskutējam, 90 mēnešu perspektīvā būs pilnīgi citādāki. Un eh, tas ir mūsu ieguldījums eh, parlamenta darbā. Lielas paldies visiem ēnu refer eh, referentiem. Paldies, Mikāli! Ir aizdomīgi maz dalībnieku, tomēr, ja kurā gadījumā mēs turpināsim. Esam tik daudz, cik esam. Turpināsim balsošanu. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nē, nav pabeigts. Turpinām balsot, vai visi ir pamodušies, tātad beidzam balsot. Pieņems. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Monika, vai varat lūdzu izņemt kārtiņu? Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pietais kompromiss. Sākam balsot. Atvainojiet, ceturtais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. 38. grozējums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 41. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sadītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 58. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 61. Eh, grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 62. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 9. Eh, kompromisa grozījums. Eh, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 10. Eh, kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 67. grozējums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 70. grozējums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. 73. Eh, grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 75. Eh, grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 76. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Eh, citādi par pirmo grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. Eh, apsvērumu punktu par trešo grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. Ceturtais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. Piektais eh, grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsojums eh, eh, par grozīto tekstu ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. 30 pāri, neviens pret. Apsveicam Bonikungu. Tagad Balsojums eh, par statusa eh, nolīgums ar Eiropas Savienību un Albānijas republiku. Referents ir Bodils Valēro. Vēlaties kaut ko teikt? Viens grozējums. Un sākam uzreiz balsot. Pirmais eh, pants. Atvainojos, pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un eh, gālā balsojums ar personālu balsojumu eh, sākām balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņems. 28 pār, 3 pret, eh, neviens neaturās apsveicu referentu. Un tagad nākamais. Valero, tad, tad ziņojums par tiesību un vērtību programmas izveidu. Vai referents vēlas izteikties? Vēlos tikai pateikties eh, visiem ēnu referentiem un eh, visām citām komitējām, kas ir bijuši iesaistītas eh, šajā milzīgajā uzdevumā. Paldies! Tik tiešām daudzi referenti iesaistījās. Paldies visiem! Un tagad 66. grozījums. Sākam balsot! Beidzam balsot! Noraidīts. Budžetā viens. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Budžeta divi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss viens. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss divi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 4. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 5. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 6a. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 6B. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. Kompromiss 7. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. Kompromiss 9. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. 46. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 47. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pem, uh, tad tas atkrīt. Juri 20. Sākam balsot. Nē, tas arī atkrīt. Paldies, Monika. Budžs 17. Sākam balsot. Atvainojos. Budžs 17. Beidzam balsot. Pieņems. Apkā 36. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apko 37. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kulta 40. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. PM 34. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kult 61. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kult 42. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 49 un AFCO 30 eh, identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 50 un apkaut 39 identiski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 51 un apkaut 40 identiski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kult 43 sākam balsot. Nē. 52. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Vēm. Tātad 53. grozījums un AFCO 41 eh, sākam balsot ir identiski. Beidzam balsot. Pieņemts. Vēm 38. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. AFCO 42 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. FEM 39 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apko 43 un Jori 22 identiski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 57. Afko. E, nu, tā tad identiski šie, šis grozījuma kopums. E, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 58, hm, kulta 46 e, identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 59. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 60. un apko 47 eh, identiski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 61. grozījums apko 48, kulta 47 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apko 49 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Budžeta 22. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kuru mums vajadzētu atkārtot? Budžeta 22. Mums tas ir jāatkārto kādu iemeslu dēļ mums ir jāatkārto budžeta 22 balsojums. Budžeta 22 tātad tas ir jāatkārto šis balsojums. Nezinu kāpēc, tāpēc atkārtojam budžeta 22. Mums tas ir jāatkārto. Sākam balsot. Vienkārši atkārtojam to kaut kādu tehnisku iemeslu dēļ. Sākam balsot un beidzam balsot. Pieņemts. Empel 28. Sākam balsot. Bija kāda problēma ar uh, aparatūru. Beidzam balsot pieņemts. 62 un Empel 29 identiski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tālāk, kulta 40. Kulta 48. Tātad sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un astotais kompromiss grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. Un 64 un apkopā 51 identiski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tālāk kulta 64. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tad Ample 31. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. Un tad tālāk, tālāk budžeta 32. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Budžeta 33. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Empel 32. Atvainojiet. MP32 ir uh, identiski ar budžetu 33. Tie ir identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Budžets 35 un MP35 tie ir identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kults 66. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kulta 65. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Citādi, par citātiem nebalsosim. Nē, citādi kulta. Divīs sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kult 3 citāti sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Apsvērumu punkts 68. Eh, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Budžets 4. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums 4b jaunais. Nē, atvainojos. 6. 6 nobalsot. sastais grozījums tātad. Un beidzam balsot. Pieņemts. Kult desmit. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 97. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 9. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kult 14. Eh, Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Fem 9. Eh, Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 110. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 111. grozējums. Nē, tomēr nē. Atvainojos. Ample 12. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. 112. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 113. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apko eh, devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Juri astoņi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 114. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Empul 14. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts eh, kult 17. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 120. grozējums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ample 16. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Budžets 8. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Vai palaidām garām budžets 9? Jā, budžets 9. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tad 19. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Budžu 10. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 126. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kult 22. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Budža. Atvainojiet. Tad jūrī 12 sākam balsot. Un budža 11. Tad budža 11 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jūri 12. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Afko 18. Sākam balsot. Te bija identiski. Beidzam balsot. Vai par to balsojam atsevišķi? Nesam droši, tāpēc eh, balsojam jebkurā gadījumā, beidzam balsot. Jebkurā gadījumā par to balsojam, eh, kaut arī tas ir identisks. Tāpēc, ka manā balsošanas eh, sarakstā tas ir kā atsevišķi balsojums, tāpēc nobalsosim. Apko 18, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņems. Pavisam skaidri. Un tagad uh, balsosim par tekstu ar izmaiņām uh, pēc personāla balsojuma. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 25 par 6 pret 1 eh, atturs. Apsveicu. Apsveicu referentu un arī pārējos ēnu referentus. Lielas paldies! Un tagad varam ķerties pie nākamā balsojuma. Paldies, eh, kolēģi! Eh, visi ļoti ātri strādā, līdz ar to mēs ātrējam tam visam cauri. Un nu, tātad eh, kaimiņtiecību attīstības un starptautiskās sadarbības instrumenti izveide. Un šeit referente ir Barbara Svinelī. Barbarai vēlties kaut ko teikt pirms balsojuma? Nē? Nu, labi. Hey, thanks, Barbara. Now... Paldies, Barbara. Tad varam sākt balsošanu. Nu, tad, kad es dabūšu balsošanas sarakstu, mirklīti. Okay, we just start, yeah. Okay, colleagues, um, so amendment 8. Kolēģi, 80. grozījums, sākam balsot. 80. Visiem viss ir kārtībā? Beidzam balsot. Noraidīts. Tad eh, tagad astotais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 87. grozījums. Sākam balsot. Es atvainojos, kolēģi. Uh, devītais kompromiss. Devītais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 87. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 88. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 89. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 90. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 91. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 92. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 93. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 94. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. no 95. līdz 18. 95. Nē, nē, pagaidiet. 95. līdz 106. blokā. Vai visi piekrīt? Labi, labi. 95 līdz 102 blokā. Sākam balsot. Mēs būtu varējuši visu nobalsot jau. 95. līdz 100. 95. līdz 100. Sākam balsot. 95 līdz 100. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīti. 101. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 102. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 103. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 104. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 105. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 18. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 106. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 106. 107. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 108. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 109. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 111. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 23. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 114. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 100. 115. Sākam balsot. Mēs nobalsojām par 115. beidzam balsot. Pieņemts. 24. līdz 119. blokā sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 119. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 120. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 121. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 122. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 29. līdz 32. varētu būt blokā, tātad 29 līdz 32 blokās. Nē. Divdesmit devītais. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsdesmitais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 32. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Vai mēs varētu kādu blokā šeit nobalsot? Trīsdesmit trešais līdz trīsdesmit sestais blokā, ne? 33. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 34. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 35. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 37. Sākam balsot. 36. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 37. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Vai jūs jau zvanāt kādam? Labi. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 123. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 124. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 125. sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 40. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 41. sākam balsot. Mīnus viens. Norādīts. 42. Sākam balsot. Jums jābeidz runāt pa telefonu un jābalso, kā Brigita saka. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Vai mēs varam balsot blokā par nākamajiem grozījumiem? Četrdesmit pieci. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Četrdesmit seši. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 47. Sākam balsot. Beidzam balsot. 48. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 49. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 50. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 51. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 52. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 53. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Uh, apsvērumi. Pirmais. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 55. sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sešdesmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 61. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Gandrīz būsim pabeiguši. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 63. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 65. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 79. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 11. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 12. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad galīgais balsojums ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? 22 pār 11 pret. Neviens nav atturējies. Apsveicam Barbaru. Thank you, colleagues, for your... Paldies, kolēģi, par šo pacietību. Esam diezgan ātri to izdarījuši. Tagad uzreiz Eiropas Savienības patvēruma aģentūra. Referents ir Pīters Nīdermolers. Vai jūs vēlaties ko teikt, Pīter? Nē, nu tad varam uzreiz balsot. Es patiešām ļoti novērtēju visu darbu. Mums ir ātri izdevies visu paveikt. Vai mums ir balsošanas saraksts? Labi. Tad vispirms 12. grozījums. One. Vote on block. Balsosim blokā. Viss blokā. Balsojam blokā. The vote is, uh, has everyone voted? The vote. Vai viss nav balsojuši, beidzam balsot. 31 pār, 2 pret, neviens nav atturējies. And then we go to the Any amendments? No? So we go to the, the vote on the text. Tagad uh, balsosim par tekstu ar tajā ieviesiem grozījumiem. They, they, are, they all fall, apparently. They all fall. Šķiet, ka visi atkrīt. Visi atkrīt. You said you weren't going to heckle me in this one, uh, Monica, but you're doing it again. Did everyone hear that apology? Es atvainojos, vai tiešām visi to dzirdēja. Labi, tagad galīgais balsojums ar personālu balsojumu par tekstu ar tajā ieviestiem grozījumiem. Sākam balsot. Is... Beidzam balsot. Has everyone voted? The vote is closed. Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts 30 balsis pār, 2 pret. Neviens nav atturējies. Un tagad uh, balsosim par sarunu turpināšanu, par aktualizēto mandātu, par sarunu komandas uh, mandātu. Un saskaņā ar 73. pāntu mums ir jābalso ar absolūto vairākumu komitejā. Sākam balsot, kolēģi. The vote is open. Has everyone voted? Vai viss nobalsojuši? Mums ir vajadzīgs absolūtais vairākums. Beidzam balsot. Um, so 30... 30 balsis pār viena pret viens atturējies. Nezinu, kurš balsoja pret eh, Pīteru, bet noteikti viņu atradīsim. Atradīsim to cilvēku. Apsveicam Pīteru.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 Man jākonsultējas ar ziņotāju, vai viņš vēlas, lai es pārbaudu, viens atturējās. Un vai jūs lūdzu varētu manī paklausīties, lai viss būtu viensprāts par manis teikto. Nu, lūk, viens atturējās, viens balsoja pret. Mums ir vajadzīgs absolūtais vairākums, tad viens atturējās, viens balsoja pret. Nu, varbūt mēs varētu pārbaudīt kamēr visi esam šeit un kamēr mums ir iespēja to darīt. Mēs varētu balsot atkārtot, ja jūs vēlaties, bet es vaicāju jums kā ziņotājam, lūk, varam atkārtot balsojumu, lai saprastu, vai bija absolūtais vairākums, ja nav iebildumu. Pēc tam to nevarēsim darīt, varam tikai tagad. Vai manī kāds klausās? Es īsti nezinu, kurš vēl fonā runā, bet pārtrauciet. Aksel, es to neteicu tīri tev. Tev viss kārtībā. Kāds cits te pļāpā. Nu, vai viss ir sapratuši? Vai kādam nešķiet, ka es ne tā traktēju noteikumus. Tātad, ja ziņotājs arī neiebilst, ja neviens neiebilst, mēs varētu balsot vēlreiz, lai pārliecinātos, vai ir absolūtais vairākums. Tātad balsojam vēlreiz. Sākam balsot, bet, nu, lūdzu, uzmanīgi ar pokām. Sākam balsot. This is on the vote on the continuation. Tātad par sarunu turpināšanu aktualizētais mandāts sarunu komandai. 73. noteikums. Turpinām balsot, vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Nu, tas nav labi. Yeah. Well, at least it was checked. Nu, vismaz pārbaudījām, tā nebija kļūda. Nu, tātad tas, kurš atturējās, tagad nobalsoja pret. Lieliski. Nu, to viņš jau vienmēr var atrast. Nu, vismaz 30 cilvēki darīja um, to, kas jādara. Nu, tad plenārsēdē to kārtosim. Atvaino par to, Pīter. We've got another one now. Okay, right, we go to the next. Nu, labi, varam ķerties pie nākamā. Kolēģi, mums vēl ir atlikuši balsojumi. Es zinu, ka Strasbūra ir ļoti nogurdinoša, bet, nu, mums tikai pāris vēl palikuši tiešām. Izdarīsim varbūt to visu. Tālāk pamata tiesības cilvēkiem ar Āfrikas izcēlesmi rezolūcijas projekts, tas viss ir apsprināts praktiskajā procedūrā 21. novembrī. Uh, Tāpat ir debats par mutisko jautājumu, to sagatavoja koordinātori, visu apstiprināja Lība 3. decembrī. Tas viss jāskata priekšstādātāja konferencē ar mērķi iekļaut janvāra plenāra sēdes darba kārtībā saskaņā ar noteikumiem. Sākam balsot! The vote is, the vote is closed. Beidzam balsot. Nē, vēl balsojam. Pavisam nobalsojuši. Uh, bit... Nu, jā, cilvēki ir devušies trimdā. Well, we have to vote with you. Nu, kas ir palicis šeit, tiem jābalso. Um, I, I don't know what happened there. Did people... Es nezinu, kas notika. Nu, cilvēki iet prom. Okay, we have a slight problem. Maybe... Un mums ir neliela problēma, ir 31 kārte. Nē, bet vēl cilvēki nav visi nobalsojuši. Vai visi ir nobalsojuši? Nu, labi, jā, bet tā ierīce tā, tā neuzskata, nu, mums nesakrīt. Jūs esat pie vainas, nevis es. Es zinu, ka jūs esat noguruši, mēs visi esam noguruši, ir taču Strasbūras nedēļa. Monika, un es negribu neko zināt. Uh, Nu, lūk, te tiešām bija nesakritības starp karšu skaitu un nobalsotušajiem. Es nezinu, nu vēlreiz tikai atkārtosim to visu raiti. Tiešām atvainojos, sākam balsot, nu, vienkārši balsosim. Okay, the vote is still open. Turpinam balsot, nu redziet, tas ir tas, ko es domāju. Beidzam balsot. Nu lūk, nu, lieliski, 29 pār 1 pret 1 atturas. Paldies, izcili! Okay, so now the next... Tālāk. Pēdējais šķiet. Pēdējais. Paldies visiem par pacietību. Pats pēdējais. Tātad pēdējais. Sprāgsvielu prekursoru tirzniecību un izmantošana. Pēdējais balsojums, kolēģi, paldies par pacietību. Uh, Ziņotājs ir Mamikina kungs. Andrei, vai tu vēlies ko teikt pirms balsojuma? Gribu teikt paldies visiem ēnu referentiem un kolēģiem. Labi, paldies, Andrei. Nu, tad uzreiz ķersimies pie balsojuma. Kolēģi, šis ir pēdējais. Un sāksim ar 39 un 40 grozījumu. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 41. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 42. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss viens. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. Sākam balsot. Nē, tas atkrīt. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 47. un 49. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 48. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 3. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 50. grozījums. Sākam balsot. Nē. 52. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 53. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. grozījums un 7. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 55. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 59. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 59. otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 60. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 61. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 62. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 63., 64. un 11. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 65. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 66, 67, 12. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 68. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 69, 70, 13. Nē, 6. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septiņdesmit ceturtais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 7. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 76. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 77. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 78. un 9. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 80. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 81. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 82. 83. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 86. un 87. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astoties kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 92. un 91. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 24. apsvērums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 26. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 27. Sākam balsot. Nedarbojas. Vēlreiz 27. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. sākam balsot. Close. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 9. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. Sākam balsot. Nē, pagaidiet. 38. grozījums. Sākam balsot. 38. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Vienpadsmitais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Gala balsojums ir personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 32 eh, par, neviens pret, neviens neaturas. Apsveicam Andreju. Vai viņš gribētu ko sacīt? Mamikini kungs gribējāt ko teikt. Paldies priekšētētāji. Es gribētu atlikt gala balsojumu par uh, starp institūciju sarunu uzsākšanu uz nākamo plenāru sēdi, varbūt janvārī. Paldies! Jā, tā varam darīt. Paldies! Paldies, kolēģi, par pacietību un palīdzību balsojumā. UK. So, colleagues, um... Kolēģi. Nu, cienot tos kolēģis, kas vēlētos turpināt darbu, ja jūs dodaties prom, tad lūdzu klusiņām. Vēl divi jautājumi darba kārtībā palikuši. Es saprotu, ka ir ļoti saspringta darba kārtība, bet mums ir vēl divas svarīgas lietas. Tā ka lūdzu, cienīsim tos kolēģis, kas uh, paliks izskatīt šos divus jautājumus. Uh, Piektais punkts eh, - darba dokuments par eh, Eiropas rīkojumiem elektronisko pierādījumu iegūšanai un saglabāšanai. Tātad e-pierādījumu lieta. novembrī notika uzklausīšana. Tika uzaicināti vairāk ļoti interesanti runātāji. Bija virkne ar juridisku jautājumu, kas radās bija vajadzīgi turpmāki skaidrojumi, tiks izstrādāti vairāki darba dokumenti. Birgita Sipela to izdarīs. Un šodien tiks prezentēts pirmais no šiem svarīgajiem darba dokumentiem. Tā ka man ir tiešām prieks, ka Birgita to šodien darīs. Nu jā, atvainojas viņai un kolēģiem, ka mums tas viss ir jādara tik vēlā vakarā Strasbūrā, kad visi jau noguruši. Bet, nu, tā tas ir. Es, protams, atvainojos. Nu, un, Birgit, paldies, ka esi ieradusies, un paldies arī kolēģiem, kas eh, ir palikuši uzklausīt šo jautājumu. Nu, lūdzu, Birgit, pastāst mums par darba dokumentu. Paldies, priekšādātāji, taisnība, nogurdinošs vakars, un es esmu pat vēl vairāk nogurusi, bet ja eh, centīšos eh, pastāstīt par uh, šo lietu. Jūs varbūt atcerēsieties, ka pagājušajā piekdienā Tieslietu iekšlietu padomē Austrijas prezidentūras paspārnē ir vienojusies par vispārējo pieeju regulas projektam par tā saukto Eiropas iegūšanas un uzglabāšanas rīkojumu elektronisko pierādījumu jautājumā. Nu, īsāk sākot, tie pierādījumi. Jautājums ir, vai te ir vērts ko svinēt, vai gluži pretēji ir iemesls satraukties. Nu, tikai tad, ja vēlaties rīkoties kā padome, ja jūs gribat sasteigt izskatīt komisijas priekšlikumu, um, kur komisijai pašai ir bijuši nepieciešami trīs gadi, lai ar to vispār nāktu klajā. Ja jūs ignorējat visas dažādās šaubas attiecībā uz priekšlikumu, ko ir pauduši ne tikai pakalpojumu sniedzēji, bet arī akadēmiķi, tieslietu eksperti, pilsoniskā sabiedrība un praktiķi un, ja neiebilstat, ignorēt nu astoņu dalību valstu pretestību padomē. Šīs valsts ir minējušas būtiskas bažas par pamatiesībām attiecībā uz pašaizējo padomas nostāju. Citiem vārdiem sakot, ja jūs kurš vienkārši gribat vienoties vēl pirms gada beigām, lai varētu lepoties ar šķietamiem panākumiem un panākt vienošanos par katru cenu uz pamatiesību un datu aizsardzības rēķina – Nu, manuprāt, eh, labāks regulējums izskatās citādi. Tāpat arī plašsaziņas līdzekļu reakcijas, eh, ko vērojam pēdējās dienās attiecībā uz vispārējo pieeju, ir bijis apliecinājums tam, kam, kā mēs, kā Eiropas parlaments, esam nolēmuši strādāt ar šiem priekšlikumiem kopā ar ēnu. Uh, referentiem mēs nolēmām nesteigties pa galvu pa kaklu cauri šim priekšlikumam, tāpēc vien, lai vienotos līdz sasauguma beigām. Gluži pretēji, mēs gribam visu rūpīgi pārbaudīt, iedziļināties dažādajos jautājumos un bažās, kas iepriekšējās sanāksmēs ir tikušas paustas arī dažādos dokumentos. Mm, Bija Lībijas uzklausīšana novembra beigās, un tur tika prezentēts ļoti kritisks pētījums, bija arī vairāk sēnu referentu sanāksmes, uz tām mēs arī aicinājām dažādus ekspertus no dažādām skartajām pusēm. Runājām ar datu aizsardzības, telekomunikāciju ekspertiem, tiesnešiem, tostarp arī vienu no cilvēktiesību tiesas, juristiem, advokātiem, nu un, protams, arī ar pašu komisiju un padomi visas viedokļa apmaiņas ir izcēlušas to, ka priekšlikums raisa būtiskus juridiskus jautājumus, kas ir visaptvaroši jārisina. Un tieši tāpēc es jums prezentēju pirmo darba dokumentu, kurā ir sniegts pārskats par vairākām juridiskām jomām, kur būs nepieciešami turpmāki skaidrojumi, uh, lai nodrošinātu to, ka tiktu izstrādāts juridiski pamatots instruments attiecībā uz e-pierādījumu iegūšanu un saglabāšanu. Dokuments ir nosūtīts jums visiem, tāpēc es uzskaitīšu tikai pāris ļoti konkrētas lietas. Jautājums par tiesisko pamatu. Komisijas priešlikums ir balstīts uz 82.1 pāntu līgumā, proti tiesiskā sadarbība krimināla lietās Eiropas Savienībā, balstoties uz uh, savstarpējās uh, nolēmumu un uh, lēmumu tie, tiesiskās atzīšanas principu. Bet piedāvātais instruments ieviestu pilnīgi jaunu tiesiskās sadarbības līmeni krimināla lietās. Pirmo reizi vienas valsts tiesu iestāde varētu tieši pieprasīt e-pierādījumus, tā skaitā arī satura datus, nu pakalpojums sniedzēja vai tā juridiskā pārstāvi citā dalībvalstī. Neinformējot skarto valsti un nekādu to neiesaistot procedūrā. Esmu pārsteigta, ka dažas dalībvalstis padomē nepauda nekādu satraukumu par šāda ekstrateritoriāla uh, tiesību aktu piemērošanas principu ideju, ņemot vērā arī atšķirības krimināla likumos dalībvalstu starpā attiecībā uz to, kas, kā definēts likuma pārkāpums un kādi ir dažādie noteikumi izmeklēšanas vešanai. Nu, tā kā automātiska savstarpēja atzīšana nepilnībā harmonizētā jomā nav iespējama. Tāpat rodas arī jautājumi attiecībā uz datu aizsardzības garantijām. Instruments ļautu piekļūt dažādu veidu datiem. Šie dati ļauj iegūt ļoti skaidru priekšstatu par personu, bet piedāvātās datu kategorijas, uz ko attiektos dažādie sliekšņi, nav skaidri definētas. Nu, tā kā piekļuve gan sensitīviem metadatiem varētu būt gan vienkārši no izmeklētāja puses. Es neatbalstītu nekādus atšķirības noteikšanu drošības pasākumiem virtuālajā vai reālajā vidē. Un ir arī bāžas par procedurālajām drošības garantijām. Komisijas priekšlikums un arī padomes vispārējā pieeja Gribu attiecināt šos rīkojumus uz uh, reģistrācijas datiem attiecībā uz visiem kriminālu pārkāpumiem. Tāpat tas attiektos arī uz uh, darījumu un saturu datiem attiecībā uz tiem likuma pārkāpumiem, kas tādi ir izdodošajā valstī, un uh, cietumsods būtu vismaz trīs gadi. Un lūk, tātad vairs netiek piemērots duālās nesodāmības likums. Tādējādi varētu nākt klajā ar rīkojumu par likumpārkāpumu, kas tāds netiek eh, uzskatīts eh, pakalpojums sniedzēja valstī. Ņemot vērā harmonizācijas trūkumu eh, dalībvalstu krimināla likumos. Nu, atsevišķās dalībvalstīs, piemēram, zaimošana, aborts vai kurīšana uz nekārtībām vēl ar vienu ir likumpārkāpums, savukārt citās nē. Šim vispārīgajam darba dokumentam sekojas arī citi, un katrs tiks izstrādāts kopā ar kādu no ēnu referentiem, koncentrējoties uz vienu konkrētu jomu. Piemērošanas tvērums sasaist ar citiem instrumentiem, izpilde, pakalpojumu sniedzēju loma attiecības ar trešo valstu tiesību aktiem, nosacījumi šī rīkojuma izdošanai, drošības pasākumi un tiesība aizsardzības līdzekļu, tostarp attiecībā uz datu aizsardzību un šī rīkojuma izpilde. Varu apliecināt, ka Eiropas parlaments ļoti skaidri saprot, un arī mēs visi ēnu referenti saprotam, ka tiesība aizsardzības iestādes uh, saskars ar problēmām datu gūšanā, vai nu tāpēc, ka tam ir nepieciešams pārāk daudz laika un pierādījumi ir zuduši, vai arī tāpēc, ka datus glabā pakalpojums sniedzēja ārpus Eiropas Savienības. Un mēs arī saprotam pakalpojums sniedzēju frustrāciju, kuri cieši no pašai sadrumstalotā Eiropas Savienības regulējuma attiecībā uz pierādījumu pieprasījumiem no dažādām dalībvalstīm, bet Gribam nopietni izturēties pret labāka regulējuma principiem. Un neatbalstīsim priekšlikumu gluži vienkārši tāpat tā pašreizējā formā, visticamāk, tas vienalga kaut galā nonāks tiesā. Mēs savus pienākumus uztērsim ļoti nopietni, un es tiešām ceru, ka visi pievērsīs rūpīgu uzmanību arī turpmākajiem detalizētajiem darba dokumentiem Un ceru, ka mēs gal galā radīsim tādu tiesību aktu, kas ir noderīgs, kam ir vērtība un kas spētu izturēt arī izskatīšanu tiesā. Lielas eh, paldies! Un eh, tagad eh, dosim vārdu ēnu referentiem un citiem deputātiem, kurus vēlas izteikties. Eh, Franskungs, jūs esat eh, ēnu referents no zaļajiem. Lūdzu, jums ir dots vārds un nu pēc tam Kornēlijai. Priekšsēdētāji, referentes kundzei un klausītāji. Birgita, šis eh, darba dokuments ļoti labi izklāsta mm, saturu. Šeit parādās ļoti daudzi pamatīgi jautājumi. Tie attiecas gan uz konstitucionālajām tiesībām, uz Eiropas tiesībām, uz mm, kriminālu procesu. Uh, un tā tālāk. Tāpat kā um, padome un komisija, mēs vēlamies virzīties uz priekšu, un pašlaik mēs redzam, ka ir runa tikai par brīdināšanas procedūru. Tas nozīmē, ka tāda, kad valstī patiešām ir reāls pamats aizdomām, tas nedod nekādas iespējas veikt izmeklēšanas darbu. Un, uh, patie, pateicoties šim paziņojumam, dalībvalstis var vizīties uz priekšu. Padomē gandrīz radās bloķējošais mazākums. Šādā veidā mēs nevaram runāt par šādu veidu jautājumiem. Tieši tāpēc ir labi, ka mēs šeit neskrienam uz priekšu, ka mēs tā mierīgi domājam gan par detaļām, gan arī par tādiem lielākiem jautājumiem. Es jau tagad priecājos par mūsu tālāko sadarbību pie šī darba dokumenta. Paldies! Okay, thank you. Paldies, Prānskungs. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Atvainojos, Kornēlija vārds. Atvainojos, Kornēlija. Kolēģi, ja mēs paskatāmies, kas mums šeit ir uz galda, tad mēs varam konstatēt, ka mums nav harmonizēta krimināla procesa, kā jau referentus to norādīja. Tad, tad mēs, mums ir jāuzdod jautājums, vai mums izdosies, pateicoties līgumiem, šeit par kaut ko vienoties. Mm, Krimināli noziegumi, par tiem mēs runājam ļoti daudzos dosjē. Šīs definīcijas ir pārāk plašas, un tas nozīmē, ka mēs nevaram virzīties uz priekšu šī paša pamata datu tālāka nodošana, kā to regulēt. Arī šeit parādās ļoti daudz jautājumu. Tātad te ir runa par eh, telekomunikāciju piedāvātājiem, kuri jau tagad ir pauduši savas bažas. Un tagad es eh, nodošu, uzdošu savu jautājumu, vai vispār ir jēgā strādāt pie šāda dosjē? Varbūt mums vajadzētu darīt to, ko iesaka daudz eksperti. Mums vajadzētu kontrolēt esošos pasākumus, vajadzētu paskatīties, cik tie ir labi, cik tie ir noderīgi. Uh, Tātad mēs varētu tālāk attīstīt tiesiskās palīdzības lūgumus. Tas būtu daudz saprātīgāk nekā uzsākt šo procesu. Es piekrītu referentē, jā, ļoti labi ir strādāt tālāk, bet, manuprāt, šis izvēlētais ceļš nav pareizs, un es nedomāju, ka mums vajadzētu pa to iet. Varbūt mums šo dosievu vajadzētu vienkārši nosūtīt atpakaļ. Anyone else? Vai vēl kāds vēlas izteikties? Birgita, mm, varbūt jūs varētu apkopot to, kā plānojat turpināt darbu ar citiem dokumentiem, varbūt jums ir kāds secinājumi, kā jūs vēlaties virzīt darbu uz priekšu. Es domāju, ka papildus tam, ko Konēlina pat kā minēja, ir nopietnas bāžas Bet, eh, kā es uz to raugos, eh, eh, visā sēna references sanāksmēs bija vienošanās par to, ka kopumā, protams, mēs nevaram novērsties no tā, ka elektroniskie pierādījumi spēlē aizvien pieaugušu lomu kriminālajās izmeklēšanās, un mēs arī nevaram aizmirst par pirkstu nospiedumiem, ja mums ir iespēja tos iegūt, tāpēc nevajag pilnībā aizmirst par pierādījumiem. Tomēr, manuprāt, šajā priekšlikumā, kurš ir mums priekšā, Eh, es domāju, ka dažas problēmas un dažas bāžas eh, arī eh, no prokuroriem var atrisināt nedaudz piestrādājot pie pastāvošiem instrumentiem. Piemēram, es nesaprotu, kāpēc pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu atbildēt desmit dienu laikā, bet iestādēm ir četri mēneši, lai reaģētu. Manuprāt, tur ir kaut kas tāds, ko mēs tiešām varam uzlabot. Un no otras puses, es varu piekrīst, ka ļoti nopietnos gadījumos dažkārt ir nepieciešams, lai būtu vismaz kaut kāda informācija, lai eh, noteiktu eh, grupu vai personu. Līdz ar to es domāju, ka tas, kas mums ir jānoskaidro, ir, eh, kur, salīdzinot ar šī brīža likumdošanas ietveru, ir reāli robi, kas ir jāizpilda. Tāpēc, ka šobrīd šis instruments izskatās kā tāds viens instruments visam, mums ir jābūt precīzākiem, tāpēc, ka tad, ja mēs uh, izskatām eh, definīciju noziegumiem, tad eh, to var eh, izmantot pilnīgi visām, un komisija saka, ka nē, tā nav. Tomēr mums ir joprojām citi pasaušai instrumenti, tomēr mums ir jābūt precīzākiem, kurus datus ir iespējams ievākt un kādu iemeslu dēļ, cik daudz datu ir iespējams apkopot, tāpēc, ka mūsu pasaulē, kas ir aizvien digitalizētāka, visa pasaule eksistē elektroniskajos datos, un tie ir elektroniskie pierādījumi. Tāpēc es pilnībā piekrītu, ka pierādījumiem ir nopietna loma, tomēr jāsaprina mūsu sistēmas. Mums ir arī pakāpeniski jāharmonizē mūsu noteikumi un mūsu definīcijas. Tāpēc es neesmu tik pesimistiski noskaņot. Es domāju, ka e, darot, e, strādājot ar e, šiem darba dokumentiem, mēs atradīsim risinājumu, bet kā jau no, to, no sākuma to minēju, tad mums ir pret to ļoti nopietni jātiecās. Un esmu pārliecināta, ka gal galā Mums būs eh, priešakums, eh, kas eh, sasniegs, sniegs kāds atbildes, bet tajā pašā laikā tā vienkārši nepārdos tiesības un tad, tad ir jāņem vērā atšķirības, kas ir dalībvalstu juridiskajās sistēmās. Tāpēc es ar prieku strādāšu ar visiem ēnu referentiem, un pēdējā lieta, ko vēlējos minēt, Mēs e, visi vienojāmies, e, ka e-pierādījumi ir svarīgi, tomēr ir e, vairāki jautājumi un bāžas, kas nāca no visām politiskajām grupām. Un es domāju, ka tas arī uzsver nepieciešamību pēc tā, lai būtu ļoti nopietns darbs, tā vietā, lai mēs vienkārši izskrietam visam cauri. Tad pirms vēlēšanām, lai būtu tāds simbols tam, ka mēs par darbu izturmies nopietni. Es domāju, ka mēs šeit parlamentā esam tie, kas tiešām pret visu izturas nopietni. Uh, Un uh, nav tā, eh, ka mēs eh, vienkārši sniedzam kaut kādus simbolus. Paldies! Lielas paldies, Birgita! Nu tā tad. Paldies, liels kolēģi! Tagad ir skaidrs, kā jūs vēlaties turpināt darbu ar nākamajiem darba dokumentiem. Paldies, Birgita, vēlreiz par šo atvainojos, ka mm, tas viss notiek pirmdienas vakarā, bet jūs tik tiešām minējāt svarīgas lietas. Tā kā paldies par to visu, un ir vēl viens punkts. Es domāju, es diezgan ātri tam iziešu cauri. Sestais punkts - Libes ad hoc delegācija uz Vašingtonu jūlijā. Nav daudz palikuši šeit, šajā zālē, tāpēc es pavisam ātri par to runāšu. Daudzi gan nav, un varbūt tas nav prātīgi, to visu tagad darīju, tomēr es ātri iziešu cauri e, šiem ziņojumu punktiem. E, šī bija ad hoc delegācija, e, tad 16. 19. jūlijas. Un mums pievienojās arī Grīsbekas kundze, kura vadīja šo komiteju par terorismu, un, manuprāt, tā bija ļoti spēcīga delegācija Tur bija labas sanāksmes, jautājumi bija datu aizsardzība un privātums, jo sevišķi ASV privātuma vairogs bija runa par vienoto pārskatu un parlamenta rezolūciju no 5. jūlija, atceraties. Tātad tas bija labs laiks, kad noturēt šādu misiju. Bija runa par Eiropas Savienības ASV jumta nolīgumu, dažādas, dažādām federālām iniciatīvām un datu aizsardzības likumiem Un jautājums par Cambridge Analytics skandālu un Facebooku runājām par pretterorismu, kibernozīmumiem, dat, pasažieru datu reģistriem un arī ārvalstu kaujiniekiem. Un tā tālāk. Eh, bija ļoti spēcīgas sanāksmes eh, par ASV eh, vīzas atvieglojumu programmiem un apasējumu, diskutējām par kibernoziegumiem, pierādījumiem ASV mākoņaktu un apasējām juridiskās palīdzības līgumiem. Bija ļoti e, intensīva darba kārtība, bija vairākas sanāksmes e, kongresā ar e, cilvēkiem, NVO, iesaistījām pusēm, un jo sevišķi vēlētos izcelt šo te ASV Eiropas Savienības eh, privātuma eh, vēroga eh, sanāksmes rezolūcija ļoti nopietni uzsvēra, un kaut arī starptautiskajā vienošanās mums ir spēcīga loma, parlamenta sniedz, tiek sniegta loma, svarīgāka loma komisijai, pret mums ļoti nopietni izturējās šai sakarā, pat Baltānāmas sanāksmē, kur Viņa bija ļoti interesēta tajā ziņā, ko parlaments domā par privātuma vairogu. Tas ir jāskatā strateģiski. Tātad ASV sistēma dažos ārkārtas gadījumos tikai divos, divu, trīs gadu laikā apspriež cilvēkus un ir jāņem vērā Trumpa situācija, tāpēc, ka viņš ir ļoti disfunkcionāls kā prezidents. Un e, e, viņš e, ārkārtīgu ilgu laiku pieprasa tam, lai cilvēks apstiprinātu, un tad viņus atlaiž. Un attiecībā uz drošību Mēs netikāmies ar Nacionālo drošības padomnieku, tomēr bija svarīgi tas, e, ka e, parlamenta rezolūcija tika uzsvērta nopietni, un e, kaut arī mums nebija tāda tā, tā, tā ļoti nopietna loma visā šajā starptautiskajā pasākumā. Un tad attiecībā uz jautājumu par vīzu atvieglojumiem šo programmu, es domāju, ka tas ir labs papildinājums Lībes ilgstošam spiedienam Un tas ir žēl, tāpēc, ka, kā jau teica Birgita, tad mums ir jāsaprot, ka viņi zina, kāds ir mūsu viedoklis, un viņi zina, ka parlamenta viedoklis ir spēcīgs. Un tad bija citi jautājumi, kā mākoņakts, šie e-pierādījumi, par kur runājām. Uh, Eh, bija jautājums eh, eh, par tad, to, lai ASV tiesības sargājušās iestādes varētu piekļūt datu krātuvēm. Tātad nu, organizācijas, kas nodarbojas ar uzņēmē darbību ASV par visiem šiem jautājumiem, mēs runājām, un es domāju, ka mēs to visu ļoti padziļināti darījām ar ASV iestādēm. Un mēs arī ieguvām ļoti veiksmīgu piekļuvi ASV iestādēm. Mums šeit nav daudz komitejas eh, eh, locekļu, tomēr vēlētos uzsvērt eh, to, ka Lībe ar mm, tik labi organizētām delegācijas sanāksmēm no tātad mm, ir radījusi tādu ļoti labu precedentu. Ceru, ka tas turpināsies mūsu komitejā arī nākotnē, tāpēc, ka es uzskatu, ka mēs tiešām izveidojam ļoti labu tādu iespaidu uh, Un šī mm, transatlantiskā delegācija eh, tikās un eh, bija mm, vairākas dienas jāgaida uz eh, šiem jautājumiem. Mākoņa akts, Facebook, Cambridge Analytica, visi šie jautājumi pēc ASV delegācijas pieprasījuma parlamentā un arī pēc ASV iestāžu pieprasījuma. Un tad tie nav tikai mūsu jautājumi, kas ir svarīgi ASV, bet arī tas, kādā veidā mūsu komiteja to visu skata. Un eh, mūs arī diezgan eh, daudz eh, respektē šajā ziņā. Protams, ka mēs nevaram piekrist visam tam, ko teica ASV iestādes, tomēr virzība ir laba. Un es domāju, ka komitejas locekļi rīkojās ļoti veiksmīgi, vēlos pateikties darbiniekiem, locekļiem, jo sevišķi par viņus lielo darbu, kas tika veikts Tas ir tāds tiešām veiksmes stāsts mūsu mandāta ietveros. Tas, eh, ka eh, eh, mēs esam izveidojuši mūsu politikas ekspertīzi saistībā ar ASV datu jautājumiem un citiem svarīgiem aspektiem ASV delegācijai, starptautiskajai nolīgumi, piemēram, un tā tālāk. Tā ka jā, tas bija labi. Varētu vēl turpināt, tomēr es domāju, ka tas tik tiešām bija ļoti veiksmīgi veiksmīga delegācija, un citas komitejas arī to ievēroja, un parlaments arī kopumā to ievēroja. Un nākamajā reizē, Birgita, vai bijāt jūlijā? Nebijāt. Jūs bijāt ļoti aizņemta. Vācijā. Nē, tomēr bijāt. Tomēr jūs nebijāt uh, iepriekšējā reizē, vai bijāt visās reizēs? Nē, uz divām pēdējām reizēm bijāt. Bija viena reize, kur pelādāt garām. Atvainojiet. Tātad nu, eh, Silīcija ielē palēdāt garām. Nu jā. Nododiet nu, nu, eh, um, manu paldies eh, citiem komitejas locekļiem. Paldies! Paldies darbiniekiem, kur bija šeit un, un tātad, cik ir pulkstens? Es vēlētos īpaši pateikties mūsu sektorijātam. Īpaši paldies Hosē Manuēlam visiem mūsu darbiniekiem. Tas eh, viss tiek uh, arī uh, saistīts ar mūsu sanāksmēm. Uh, Japānā um, visu mūsu ekspertīzi tiks izmantot arī citās sanāksmēs. Uh, mēs tiešām esam veikuši ievērojumu darbu, un tāpēc paldies visai uh, komandai, sekretariātam, pārvaldībai. Mums vajadzētu būt ļoti lepniem par mūsu darbu tur.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 Tad rītvakarā būs šāds pasākums un izplatiet eh, šīs eh, ziņas.